Kolēģis! I... Godāmie kolēģi, es domāju, ka mēs varētu sākt darbu. Mēs sāksim ar mūsu darba kārtības pieņemšanu. Jā, lūdzu, vai jums ir kas sakāms? Man ir reglamenta jautājums. Es gribētu saņemt skaidrojumu, kāpēc ikgadējais nodokļu jautājums ir pārcelts, atlikts. Jā, šis jautājums ir atlikts, tāpēc ka uh, viedokļa apmaiņā ar komisāru Moskovici, kurai vajadzēja notikt eh, pagājušajā nedēļā, tika atlikta, tāpēc ka Junkera kungs eh, bija atlicis savu paziņojumu. Moskovici kungam vajadzēja izskaidrot šo paziņojumu komitejai, un tāpēc mums nācās atlikt viedokļu apmaiņu ar Moskavicī kungu. Sākumā mēs gribējām šo viedokļu apmaiņu iekļaut šī vakara darba kārtībā, taču daudzi deputāti teica, ka šis nebūtu piemērots laika grafiks, tātad vakarā nebūtu labi organizēt šādu viedokļu apmaiņu. Tāpēc mums vajadzēja izmantot mūsu parasto uh, komiteju darba laiku, uh, un mēs atradām, ka vienīgā iespēja to darīt būtu rīt. Un mēs nolēmām to atlikt uz 15. decembrī, tātad šo jautājumu par nodokļu ziņojumu mēs atliksim uz vienu nedēļu. Tas ir tikai tāds viens nedēļas pagarinājums, referentam piekrita. Sekretariāts arī apgalvoja, ka tas nekādā veidā neietekmēs šī ziņojuma laika grafiku. Es eh, gribētu tomēr to komentēt, jo es uzskatu, ka šai komitejai nav bijis iespējas apspriesties par Luksemburgas eh, datu noplūdēm. Un es eh, domāju, ka mums būtu jādod iespēja apspriesties par šiem jautājumiem šajā komitejā pēc iespējas drīzāk. Mums jau ir paredzēts jautājums par nodokļiem nākamajā nedēļā, pirmdien. Un pēc tam priekšsēdētā konference pieņems lēmumu par tādu vispārīgāku parlamenta reakciju uz nodokļu jautājumiem. Uh, Dažas grupas pieprasa izmeklēšanas komitejas izveidi, jebkurā gadījumā tā būs uh, priekšēdētā konference, kas pieņems šo lēmumu. Ja nemaldos, tas notiks uh, šundēļ vai pat ātrāk uh, rakstveida procedūras ietvaros. Taču gribu teikt, ka šeit ir runa par divām lietām. Pirmkārtām tas ir ikgadējais parlamenta ziņojums par nodokļu jautājumiem, un priekšēdētā konference savukārt pieņems lēmumu par to, vai tiks eh, izveidota šāda komisija. Kā jūs zinat, eh, ekon komiteja var dot tādu vispārēju orientāciju. Langenekungs. Bet priekšēdētā konferencē tad pieņem lēmumu. Langenekungs. Man būtu uh, komentārs par Moskavici kunga viedokļu apmaiņu. Tad, tad pirmdiena pulkstens 8 līdz 9.30 ir tikpat nepiemēroti kā šovakar. Mums ir pietiekami daudz laika šādām sanāksmēm, mēs varam sanāksmes arī izbeigt ātrāk, tā ir daudzkārt noticis, un es gribētu teikt, ka uh, mēs tagad visu pielāgojam vienam komisāram. Galu galā Eiropas komisijai arī vajadzētu mums pielāgoties un vajadzētu ierasties pie mums eh, normālā darba laikā. Mēs eh, akceptējam dažu grupu nostāju un mēs to esam pārcēluši tātad uz rītdienas rītu. Tad, tad šīs viedokļa apmaiņa nenotiks eh, šovakar, bet gan rīt no rīta, kā tas ir paredzēts darba kārtībā. Uh, Uzskatu tā, tad, ka darba, darba kārtība ir pieņemta, ja viss piekrīt. Paldies! Un tagad man ir daži paziņojumi. Pirmais. Tas ir par mūsu kopējo ekon un nodarbinātības komitejas eh, sanāksmi otrdien, pulkstens astoņos no rīta. Šī sanāksme tātad tiek organizēta kopā ar Nodarbinātības komiteju, tiksimies ar komisāru Dombrovski, Muskovici un Taisenu, un runāsim par ikgadējās izaugsmas pārskatu un uh, trauksmes uh, mehānismu ziņojumiem, un ir paredzēta arī viedokļa apmaiņa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī uh, sanāksme uh, turpināsies vēlāk, bet. Uh, Uh, otrā komiteja arī būs sava sanāksme, tad te, te ir runa par apvienoto sanāksmi. Otrs paziņojums. Vienotais uzraudzības mehānisms. Ekon koordinātori 25. novembrī savā sanāksmē nolēma, ka ir jāorganizē trīs uzklausīšanas 2015. gadā ar SSM uh, uzraudzības padomas priekšādātāju, tātad publisku uzklausīšanā, lai varētu prezentēt uh, mehānisma uh, ikgadējo ziņojumu, un divas publiskās uzklausīšanas, jo tās ir paredzētas SSM regulā un arī starpiestāšu nolīgumā starp parlamentu un ECB. Publiskā uzklausīšana ir paredzēta 15. gada 31. martā, un pirmā parastā uzklausīšana vēl nav noteikta, nav zināms, ka, ka, kad tā notiks. Un uh, otra uzklausīšana būs 19. oktobrī 2015. gadā. Tagad uh, aktuālākā informācija par trilogiem. Pirmkārt, labas ziņas. 26. novembrī Ekon saruna uh, grupa un uh, prezidentūras, uh, Itālijas, pre, Itālijas prezidentūras m, mm, panāca politisku vienošanos par uh, Eh, LTIF par Eiropas investīciju fonda izveidi. Šī politiskā vienošanās tika panākta, esot klāta eh, komisāram Jonathanam Hillam. Es eh, gribētu apsveikt Eiropas parlamenta sarunu vedēju komandu, un jo īpaši referentu Lamasūru kungu. Kā jūs zinat, LTIF ir ļoti būtisks rīks ilgtermiņa investīcijām, un pateicoties parlamenta grozījumiem, mēs varēsim arī nodrošināt šo 300 miljārdu investīciju plānu, ko prezentēja Junkera kungs. Kompromisos ir atsauces uz to, ka vajadzētu LTIF izmantot prioritāri. Ir iekļauti arī jauni nosacījumi, kas eh, ļaus veicināt investīcijas. Minimālās investīcijas būs 10 miljoni eiro Ir noteikti arī citi jauni nosacījumi, kas paredz um, investoru aizsardzību un papildu mārketinga prasības dažādiem investoriem, tāpat arī caurdzamības prasības attiecībā uz LTF investīciju ieguldīšanu. Un kā parasti ekonomisko lietu komiteja uh, varēs piedalīties arī uh, tehniskajā teksta izstrādē. Tāpat arī tika notiktas sarunas 25. novembrī par mm, naudas atmaskāšanas direktīvu, un mēs sadarbojamies kopā ar Lībe komiteju saskaņā ar 55. reglamentā pantu. Vēl ir vienotiek diskusijas par galvenajiem tematiem, par datu aizsardzību, par risku izvērtēšanu, par daudziem citiem jautājumiem. Nākamais trilogs notiks otrdien, 16. decembrī, pēcpusdienā. Mēs e, sadarbojamies ar ekonu sarunvedēju grupu, lai panāktu uh, pozitīvu iznākumu arī šajā trilogā. Tas būtu viss par priekšādātāju paziņojumiem, un tagad mēs pievērsīsimies trešajam darba kārtības punktam. Tas ir publiska uzklausīšana, lai varētu nozīmēt Eiropas statistikas pārvaldības konsultatīvās padomas priekšsēdētāju. Un e, tiksimies ar Martī Hettemaki kungu. Es viņus sirsnīgi sveicu mūsu vidū. Viņš pašlaik ir pastāvīgais eh, valsts sekretārs eh, Somijas finanšu ministrijā. Viņš ir vadījis arī eh, statistikas apakškomiteju no 2003. līdz 2013. gadām. Tātad var teikt, ka viņš šajā jomā ir īsts speciālists. Kā jūs zinat, saskaņā ar 235 2008. gada regulu eh, padome eh, nozīmē un Eiropas parlaments apstiprina eh, statistikas konsultatīvās padomas priekšsēdētāju. Un ir izvēlēts Martī Hetemeki, pašlaik mums ir jāorganizē oficiāla uzklausīšana, un es uzreiz došu vārdu Hetamaki kungam. Viņam tiek atvēlētas desmit minūtes ievadrunai, un pēc tam ir paredzēta arī uh, jautājuma un atbilžu sesija. Hetamaki kungs sirsnīgs veids jūs ekonomisko lietu komitejā un dod jums vārdu. Paldies, priekšādātāji! Liels paldies arī komitejai par to, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā uzklausīšanā. Es pavisam īsi gribētu pastāstīt, uh, kāda, manuprāt, ir uh, konsultatīvās padomas loma. Pirmām kārtām es gribētu jums atgādināt par iemesliem, kāpēc iz, tika izveidota šāda statistikas pārvaldības komiteja. 2005. gadā Ekofina padome nolēma, ka jauna konsultatīvā iestāde ļautu veicināt e, Eiropas statistikas sistēmas cauradzamību un atbildīgumu. Tolaik es vadīju ekonomisko un finanšu komiteju, un uh, vadīju arī statistikas komiteju. Šajos amatos es uh, strādāju pie tā, lai izveidotu konsultatīvo padomi. Sākotnējais iemesls bija tas, ka uh, tika sniegti nepareizie fiskālie dati, uh, Un tolaik es uzsvēru tādus vispārīgākus argumentus. Bija trīs galvenie iemesli, kāpēc bija svarīgi izveidot kopēju uh, prakses kodeksu Eiropas statistikas iestādēm. Bija vajadzīga iestāde, kas varētu sniegt ziņojums par šī kodeksa īstenošanu. Uzskatu, ka šie trīs uh, manas pieminētie iemesli arī mūsdienās pašlaik ir svarīgi. Pirmkārtām ir Svarīgi norādīt, ka Eiropas Savienība ir unikāla, jo tās politika ļoti balstās uz statistiku. Piemēram, Eiropas Savienības budžeta ieņēmumi balstās uz um, valstu uh, datiem. Tāpat arī Eiropas Savienības izdevumi ļoti bieži tiek balstīti uz statistiku, uz statistikas datiem, ko sniedz dalībvalstu iestādes. Eiropas politikas noteikumus uzrauga un īsteno balstoties uz statistikas datiem. Es eh, īsti nezinu nevienu citu valsti, kur statistikas dati spēlētu tik eh, nozīmīgu lomu politisko lēmu pieņemšanā. Ņemot vērā to, ka statistikas dati Eiropas Savienībā ir tik svarīgi, bija skaidra nepieciešamība nodrošināt, lai šie dati būtu kvalitatīvi. Bija jānodrošina, lai statistikas iestādes ievērotu konkrētu standārtus visās dalībvalstīs. valstīs. Otrs iemesls um, šim prakses kodeksam ir nodrošināt, uh, lai sabiedrība uzticētos oficiālajai statistikai. Uzticēšanās statistikai Eiropas Savienības dalībvalstīs nav tik augstā līmenī, kā tam vajadzētu būt. Pagājušā gada kādas lielas valsts parlaments uh, iz, sagatavoja ziņojumu par uzticēšanos statistikai. Uh, Un uh, šajā valstī statistikas iestādes uh, tiek ļoti slavētas par savu darbu, taču parlamenta ziņojumā bija atsauces uz pētījumu rezultātiem, kur īsnībā parādās, ka uzticēšanās statistikai ļoti zemā līmenī. Cilvēkiem tika jautāts, vai viņi uzskata, ka uh, oficiālā statistika tiek izmantota bez eh, politiskas iejaukšanās, un 58% no aptaujātajiem nepiekrita. Citiem vārdiem sakot, lielākā daļa aptaujāto neuzskatīja, ka oficiālā statistika ir neatkarīga no politiskās ietekmes. Šie rezultāti attiecas tikai uz vienu valsti, taču es vēlētos norādīt, ka nepietiekama uzticēšanās oficiālajai statistikai ir tāda vispārējāka problēma. Šī problēma ir ļoti būtiska Eiropas Savienībai, jo Eiropas Savienībām statistika spēlē ļoti lielu lomu politikas veidošanā. Mēs nevaram sagaidīt, ka pilsoņi uzticēsies Eiropas Savienības politikai, ja tie netic datiem, uz kuru pamata tiek pieņemti politiski lēmumi. Trešais iemesls šiem prakses kodeksam ir tāds, ka trūkums statistiskajā praksē Trūkumi statistiskajā praksē neatiecas tikai uz dažām valstīm. Īsnībā visās Eiropas Savienības dalību valstīs vēl ir daudz darāmā, lai ievērotu šo kodeksu. Daudzos gadījumos um, šie uzlabojumi varētu tikt veikti bez īpašiem finansiālajiem ieguldojumiem vai administratīviem pūliņiem. Uh, Īsnībā pašlaik jau daudz kas tiek darīts, bet vēl ir daudz kas jādara. Tad, kad tika sagatavots prakses kodeks, bija daudz diskusiju par to, vai tam vajadzētu būt juridiski saistošām. Beigās tika nolēmts, ka nebūtu vēlami regulēt Eiropas dalībvalstu statistikas iestāžu darbu. Uh, uh, maigā tiesību vara būtu daudz eh, piemērotāka, jo šeit varētu skatīties uz to, kā kodeks tiek ievērots blakus valstīs, un šādā veidā var arī paļauties uz ESCAB, eh, uz konsultatīvās padomas lomu. Konsultatīvā padome ir skatījusi dažādas pārvaldības problēmas, tā skaitā arī Eiropas parlamentā un padomē. Uh, Es eh, varēju mm, novērot, kā šī konsultatīvā padoma uzsāka darbu pirms sešiem gadiem. Tad galvenokārt bija runa par Eiropas statistikas sistēmas uzraudzību. Pirmais ziņojums tika sagatavots 2009. gadā un tika norādīts uz vairākām vājām vietām statistikas pārvaldībā. Piemēram, ja ir runa par Eiropas eh, statistikas iestāžu priekšādātāju pieņemšanu darbā un atlaišanu. Uh, Tika norādīts, ka šīm procedūrām ir eh, noteikti jābūt nošķirtām no politikas. Pašreizējā grupa ir tālāk attīstījusi konsultatīvās padomas darbu. Eh, padome ir veikusi arī Eirostat eh, darba kvalitātes izvērtēšanu. Tas, te es atsaucos uz Tomas Vīzes paveikto tikai pirms pāris nedēļām. Uh, Es uzskatu, ka eh, konsultīvai padomēji un Eirostat vajadzētu cieši sadarboties. Šī sadarbība varētu atvieglot padomas darbu un eh, vienlaicīgi netiek eh, kaitēts arī Eirostat neatkarībai. Es piekrītu padomas rekomendācijām uh, Eirostat, un tās jums prezentēja pašreizējais priekšēdētājs. Piemēram, tika rekomendēts, lai um, Eirostat eh, ģenerāla direktora nozīmēšana amatā tiktu noteikta likumā, lai tā balstītos uz atklātu konkur konkursu. Es eh, nepiedalījos um, žūrijā, bet eh, iecelšanas procedūra bija ļoti cauredzama un tā balstījās uz profesionālo kvalifikāciju izvērtēšanu kandidātiem. Uh, Es uzskatu, ka līdzīga procedūra tiks izmantot arī nākotnē. Es ceru, ka tā būs. Un es domāju, ka būtu piemēroti šeit ņemt vērā eh, nozīmēšanas mm, principus un vajadzētu tos iekļaut arī attiecīgajos tiesību aktos Eiropas Savienībā. Pēdējais, ko es gribētu teikt šai komitejai. Es piekrītu pašreizējiem padomas priekšsādātājiem, kurš ir teicis, ka ekonomisko lietu komiteja ir mūsu padomes um, ļoti nozīmīgs sabiedrotais. Vēl es gribētu norādīt, ka prakses kodeks ir tāds uh, maigās varas instruments, kura efektivitāte balstās uz uh, biedru spiedienu un uz publicitāti. Uh, Ļoti lielas statistikas problēmas dalību valstīs eh, nevienmēr noved pie koriģējošas rīcības, taču, ja šī komiteja uz publisku uzklausīšanu uzaicinātu ministrus, kas ir atbildīgi par statistikas pārvaldību konkrētajā dalību valstī, tad visticamāk šī ietekme būtu daudz jūtamāka. Īsnībā pat eh, šāda iespēja, ka ekonomisko lietu komiteja var, iz, var norganizēt šādu uzklausīšanu, uh, būtu uh, tāds kā šķērslis um, sliktai statistikas praksē dalībvalstīs. Un šādā veidā šī komiteja īsnībā varētu uh, darboties kā profilaktisks līdzeklis. Priekšādētāji, es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kas varētu būt šīs komitejas dalībniekiem, un lai atlikt vairāk laika, es tev savu uzstāšanos beigšu. Liels paldies, Hetenmekī kungs, par šiem ievadvārdiem, liels paldies arī par jūsu ierosinājumu Un, protams, ka mēs to pilnīgi noteikti apsvērsim, un cik tā saprotams, tad, tad tam nekādas īpašas juridiskas procedūras nav vajadzīgas, drīzāk tāds oficiāls um, nu, apstiprinājums no šīs komitejas par to, ka tā ir viena no prerogatīvām ekonomiskā dialoga kontekstā un sešas pakotnes kontekstā. Un tā, lai mēs varētu to tad attiecīgi tālāk izmantot arī saistībā ar jūsu piedāvātajiem neobligātajiem nesaistošiem juridiskām procedūrām bet var jums apsolīt, ka mēs šo ierosinājumu pilnīgi noteikti ļoti uzmanīgi izskatīsim. Tālāk došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmais tautas partijas pārstāvs. Lūdzu, Hedemaikī kungs. Saka Balts kungs, man ir divi jautājumi jums. Šī parlamenta iepriekšējā sasaukumā Mēs jau konstatējam, cik ārkārtīgi svarīgi ir sablaicīgi statistikas dati, precīzi dati. Un, nu, tas, ka šiem datiem jābūt salīdzināmiem, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par Eiropas statistikas sāstarpējo saskaņotību un kam par to visu šā gadījumā pieda, piekrīt galvenā šā, atbildība šajā kontekstā. Un otrs jautājums. Igadējā ziņojumā teikts, ka ir zināmas pazīmes, ka tas veids, kā neatkarīgs institū, ka atsevišķas neatkarīgas institūcijas tomēr nav nodrošinājis pilnu atbilstību um, dalību valstīs, vai jūs esat konstatējuši, ka statistikas datu vācēja iestādes nav pietiekam neatkarīgas dalību valstīs? Pastāstiet mums par to. Paldies! Thank you, uh, and, and thank you, Mr. Lielas paldies, un paldies, Balca kungs, atbild Hetamakī kungs. Uh, Nu, pirmām kārtām atbildēšu varbūt uz jūsu uzdoto otro jautājumu par valstu iejaukšanos eh, statistikas organizāciju darbā. Ne, nav nekādu neapgāžamu pierādījumu šādam faktam par to, ka, lūk, politiskas varas iestādes ietekmētu kaut kā statistikas datus. Bet nereti ir tāda, ka drīz vai kā sakritība, jeb sagadīšanās, ka tajā brīdī, kad mainās valdība vai mainās Nacionālā statistikas institūta um, vadītāji, um, kaut kas mainās. Nu, tas var novest pie tādām kā aizdomām, ka varētu būt kāda politiska ietekme, iespaidošana. Un te nu es atkal atgriežos pie savu priekšlikumu. Ka publiska uzklausīšana varētu būt būtisks demotivējošs faktors, jeb kāda veida centieniem no politikas puses iejaukties statistikas datu vākšanā. Nu, ir va viena valsts, kurā, piemēram, šobrīd risinās lieta par statistikas institūta vadītāju, pret viņu izvirzītas krimināla apsūdzības, ir uzsācies tiesas process, bet nu tā ir jau tāda juridiska tiesas procedūra, un to, protams, no ārpuses ietekmēt ir gandrīz neiespējami. Te nu es runāju par Elstat vadītāju. Par pirmo jautājumu. Un to, cik statistikas dati ir saskaņoti, jā. Kā vienais šai kontekstā nodrošināt, ka dati ir salīdzināmi? Ir jāveikt ļoti daudz uzlabojumu, bet nu ir vēl joprojām plaisas, kas jāizpilda. Nu, piemēram, ekonomikas un finanšu datu statistikas dati, eh, par tiem komiteja katru gadu gatavo statusa ziņojumu par konkrēto rādītāju attīstību un atsevišķām valstīm. Paldies! Priekšādātājs lūdzu runātājus uz, uz, uzdot jautājumus īsi, jo kopā paredzēts trīs minūtes vienam jautājumam un vienai atbildē. Citādi mums pietrūks laika. Nākamais sociālistu un demokrāta grupas vārdā. Paldies, ka ieradāties šodien šeit. Saka, vai jēkungs, es vēlu jums arī visu to labāko savu amatu pienākumu pildīšanā. E, pareizi ir jā, ka šeit par partneri, manuprāt, būtu jāuzskata arī padomu, vai ne tā, ne tikai ekonu komiteja, un tāpēc gribu jums vaicāt, e, kādi jūsuprāt ir tās vājās vietas no padomas puses, kā varētu e, šeit panākt kādus uzlabojumus un kā var pārvaldīt šo, jo otrs jautājums Mans kolēģis jau runāja par statistikas datu kvalitāti. Parlaments strādāja pie dokumenta. Mm, kur tika runāts lūk par šo organizāciju, datu vākšanas organizāciju neatkarību un tā tālāk, un tāpēc jautājums šķiet ir līdzīgs. Attiecībā uz Eurostat di direktoru, kā varam panākt garantijas, ka tas norisinās gan pārskatāmi, gan no komisijas, gan padomas puses? Vai jūs domājat, ka Eurostat neatkarība ir pilnībā garantēta, jo direkt, šīs iestādes direktors taču vienlaicīgi ir arī viens no ģenerāla direktorāta vadītājiem, statistikas ģenerāla direktorāta vadītājs. Uh, Tātad, vai viņš var darboties neatkarīgi no komisijas, es nezinu. Un kas notiek ar paraugu praksi, vai tā tiek pietiekami izplatīta? Es uzskatu, ka ideja par uzklausīšanām, protams, ir ļoti laba, bet dzirdam lek pa lekam, ka dalībvalsts saka, lūk, vajadzētu dot vairāk informācijas un viedokļu apmaiņu ar Eirostat, ar parlamentu. Es saprotu, ka tas nav vienkārši, ir grūti visiem vienoties par kaut kādām statistikas normām un to piemērošanu. Un ir atsevišķas dalībvalstis kas uzskata, ka, nu, Eirus tad nevienmēr ir taisnība, kaut kādā nepreizā veidā viņš šos datus apkopo. Nu, kā tad pārliecināties, ka, nu, piemēram, notiek šādas uzklausīšanas un viedokļu apmaiņa, tā lai Eirus tad varētu kļūt par atbilstīgu partneru un atbildēt uz jautājumiem par statistikas datiem, kas varētu rasties dalību valstīm. Paldies! Thank you for... Lielas paldies par šiem jautājumiem. Pirmām kārtām Jūs jautājāt par vājām, iespējamām vājām vietām un izaicinājumiem eh, SGAB darbā, ja pareizi jūs sapratu. Es domāju, ka SGAB, ja Eiropas statistikas pārvaldības konsultatīvās padomes darbs, da, darbu ietekmē tikai tās personas, kas atbild par statistikas datu pārvaldību, nu, komisija un dalībvalstīs, protams. Varbūt tā, ka viedokļi un ziņojumi no nu, SGAB varbūt īpaši nerada nekādu dižu ietekmi, ja tiem nepievērš uzmanību padomē. Tā var gadīties. Vai arī šai parlamentā varbūt un tāpēc lielā mērā daudz kas ir atkarīgs no tā, vai šī vēsts tiks uzklausīta, atradīs dzirdīgas ausis. Mēs, protams, varam gatavot ziņojumus un atzinumus, un to saturs var būt vienkārši izcils. Bet, protams, ka, nu, Un galvenais jau būs mm, rezultāts mērojams tajā, kādu ietekmi šie ziņojumi atstās, kā tie tiks uztvērts, vai tie tiks uzklausīti politiskajā jomā, gan padomē, gan parlamentā. Par Eurostatu un tās neatkarību. Te nu mēs saskaramies ar regulu. Es domāju, ka svarīgākais šeit, un tas sasaistās arī ar prakses kodeksu, ir tas, kādā veidā tiek iecelts un atlaists Eurostat vadītājs. Un te, kā jau teicu iepriekš, galvenais ir tas, lai iecelšanas procedūra būtu pārskatāma, atklāta, un tās pamatā būtu profesionāls darbības novērtējuma kritērija. Un lai arī es ticu, ka komisija izvēlēsies šāda veida iecelšanas procedūru turpmāk, es tomēr gribētu ieteikt ši, šo procedūru, ja vismaz to vadošos principus, ie, ierakstīt likumā, respektīvi regulā. Tā, lai tā būtu juridiski saistoša. Pēdējais jautājums pavisam īsi. attiecības starp dalību valstīm. Domāju, ka šobrīd esam tik tālu tikuši, ka ir izveidota laba sadarbības forma dalību valstīm un Eurostat. Nu, ir šis e, koleģiālais pārskats, jeb izvērtējums, kā rezultātā Eurostat izvērtē statistikas datu vākšanas praksi atsevišķajās dalībvalstīs. Paldies, turpina priekšādātājs. Lūkšu kolēģis tomēr ļoti lakoniski uzdot jautājumu, ne vairāk kā minūte jums, jo, ja jautājums jau tiek uzdots divu minūšu garumā, tad, protams, ka arī runātājiem ir vajadzīgs vairāk laika, lai uz tiem atbildētu, un tik daudz laika mums vienkārši nav. Tālāk, tā, tālāk EKR grupas vārdā Staņislavs Odzoks. Paldies priekšādātāji. Liels paldies! dāmas un kungi, man jāsaka, es ļoti augstu vērtēju jūsu vērtīgo un arī ļoti lakonisko, lakoniskos ievad, ievadvārdus par lietu, ko mēs šodien apskatām. Man ir jums pāris jautājumi. Saskaņā ar jūsu teikto, prakses kodeks, jeb rīcīgas kodeks, vai tas ir kāds milzīgs uh, sasniegums prakses uh, statistikas datu vākšanas jomā, jeb to iespējams tālāk uzlabot? varbūt es gab būtu tas tālāk jāpapēta. Ja skatāmies uz Eiropas statistikas datu vākšanas sistēmu, tad šķiet šobrīd tā darbojas bez, īsta, bez tādām reālām problēmām un grūtībām, bet tad kā panākt to, ka šī sistēma tiek uzlabota vēl vairāk, ka dati ir vēl uzticamāki, ka tie ir vēl svaigāki, jaunāki? Un kā mēs varam nodrošināt tādu ļoti kvalitatīvu statistikas līmeni? Un tad varbūt tā personīgāk Kāpēc tieši jūs pats esat nolēmis pieteikties uz šo amatu? Thank you very much, Mr. Otsak. Lielas paldies Ošogas kungam. Nu, vai šis kodeks būtu jāuzlabo? Un nu, es domāju, ka problēma jau nav kodeksā, bet gan tajā, kā to ievēro vai neievēro. Un tas sasaistās tālāk ar jūsu, nav otro jautājumu, kā uzlabot statistikas kvalitāti. Un te, kā jau es teicu, visas dalībvalstis, visas dalībvalstis ir kaut ko mazliet neievēroši. Viņam vēl tomēr ir jāpiestrādā pie kodeksa piemērošanas. Nu, reizēm tās ir pavisam vienkāršas lietas, piemēram, nu, amatpersonu iecelšana un atlaišanas procedūras statistikas institūtos. Uh, Pašos pamatos tas ir profesionālais godīgums un neatkarība, kas varētu tikt uzlabot. Un tad mēs, protams, uzlabosim arī statistikas kvalitāti. Un jūsu pēdējais jautājums bija pavisam personīgs, respektīvi, kāpēc es esmu pieteicies um, uz šo amatu. Nu, kā jau teicu, un te nu pavisam varbūt īsi atkārtošu, ko teicu jau iepriekš, es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir unikāla savā veidā. Tajā, cik ārkārtīgi daudz statistikas datu datu ir visu politisko lēmumu pieņemšanas fonā. Vienalga, vai runājam par ES budžetu, vai divu dokumentu pakotni, vai sešu dokumentu pakotni, ekonomikas pārvaldības politiku un tā tālāk. Tas ir viens no iemesliem. Un otrs iemesls ir tāds, ka statistika un ticība, sabiedrības ticības statistikas datiem šobrīd ir ārkārtīgi zema, pārāk zema Eiropā. Un tas attiecas uz pilnīgi visām Eiropas Savienības valstīm. Un tad, ja liekam šos divas lietas kopā, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai lēmumu pieņemšanas, politikas lēmumu pieņemšanas procesa Eiropas Savienībā eh, būtu šis elements, šis sabiedrības uzticēšanās elements. Un tāda šobrīd nav, jeb šī uzticēšanās ir ļoti zema. Tas, statistika, protams, ir tikai viens šo uzticību garantējošs elements, bet nu, tas nav maznozīmīgi. Tas pilnīgi noteikti iekļaus kā mozaīkas gabaliņš lielajā ainā, un tas ir kaut kas tāds, ko es vēlos uzlabot. Uh, the... Lielas paldies! Nākamais Alde grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Priecājos, ka esat šeit, Hetamakī kungs. Reizēm mēs esam, nu, tādi kā cietpāri un tikai ļoti uz, strikt sekojam noteikumiem, neskatamies ne pa labi, ne pa kreisi, kā rezultātā, nu, varam būt, nu, tādi diezgan strikti, varbūt pārāk pat kritiski. Kāda būs, ja būtu jūsu reakcija, saka Torvalda kungs, uz šāda veida, nu, varbūt pārliecīgību būs prāt nesamērojumu kritiku? Paldies, Torvalda kungs! Nu, es varu tad teikt, ka to, ko esmu arī teicis iepriekš. Tas ir kaut kas mums jāuzlabo, šī uzticēšanās, šī ticība statistikas datiem. Te nav runa tik daudz par striktumu vai kritiku, bet tauta to no mums prasa. Visi vēlas, lai lē, pieņemtie lēmumi būtu labi un pamatoti. Un tāpēc pats, mini, pati minimāla obligātā prasība ir tā, ka šo lēmumu pieņemšanas pamatā jābūt ticamiem datiem, kvalitatīviem datiem. Es domāju, ka tā nav pārāk liela prasība. Tas nav par daudz prasīts. Thank you. Now for the GUE. Tagad GUE vārdā Marīza Andies. Paldies. Saka Marīza Maties. Esam runājuši tādā diezgan abstraktā veidā šeit par statistiku, un es lielā mērā piekrītu tam vērtējumam, ko jūs izteicāt attiecībā uz to, cik svarīgi ir statikas, statistikas dati, jo tie, protams, ietekmē lēmums un lēmumu ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Tas ietek, Un tas, kā statistikas dati tiek sagatavota Eiropas iestādēs, tas, protams, arī ir nozīmīgi. Jūs runājat par ticību datiem un to, ka nepieciešama šāda uzticēšanās, bet tā jau nav vienīgā problēma, vai ne tā? Pastāv jau arī jautājums par to, lai statistikas dati būtu savstarpēji salīdzināmi. Ir viens statistikas rādītājs, kas rada ļoti daudz pretrunu un diskusiju, tas tiek apstrīdāts. Un te es runāju par struktūrālajiem veselības rādītājiem. Kā jūs zinat, pastāv daudzi un dažādi veidi, kā šo rādītāju aprēķināt. Un budžeta līgumā, kur iekļauti noteikumi par aprēķiniem, un tie ir ļoti strikti, paredz, tiek teikts, ka nav tikai vien, nav pieejams tikai viens veids, kā aprēķināt šo rādītāju. Struktūru, struktūru parāda rādītājs, es atvainojos. Uh, nu tad tādā gadījumā sastopamies ar problēmu, jo pastāv daudz un dažādas metaloģijas, ir viena vai otra tendence, vienā rādītāja aprēķinā tiek ņemts vērā, piemēram, bezdarbs 15 līdz 30 procentiem, citur savukārt. Uh, ir pavisam citas lietas, kas tiek iekļautas aprēķinos. Un jūsuprāt, gribu vaicāt jums lūko, vai jūsuprāt ir kāda metodoloģija šī rādīta aprēķinē, kas ir pareizāka par citām? Tātad šī struktūrālā līdzsvara rādītāja aprēķināšanai. Un vēl viens jautājums. Viena lieta, kas ietekmē pilsoņus, ir tas, kā Eurostat aprēķina savus datus, bet es izmanto dažādas metodoloģijas. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, svarīgi pilsoņiem zināt. Nu, runātā tik pārtraukta. Thank you very much. Lielas paldies, Matiesas kundze. Nu, šis jautājums, eh, jāsaka, nav gan gluži eskab kompetencē, bet nu no arī mani tas pilnīgi noteikti ļoti interesē. Es nu pat eh, jau teicu jūsu priekšsēdētājiem, ka esmu pat sagatavojis dokumentu rakstu par šo lietu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Nu, un tāpēc pāris vārdos tomēr par to arī parunāšu. Pastāv daudz un dažādas pieejas, kā mērīt struktūrālo līdzsvaru, un tā atšķirība ir tajā, kā tiek mērīts potenciālais rezultāts. Protams, līdz ar to pastāv risks, ka varam nonākt pie procikliskiem pasākumiem, kas ietekmē līdzsvaru. Es vienkārši gribu atzīmēt tiešām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet, nu, lai aiztaupītu laiku, uh, Es varbūt sīkāk pie tam nepievērsīšos, bet es tiešām uzskatu, jā, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, un es nu ieteiktu arī komitejai varbūt šo jautājumu paskatīt dziļāk. Es atvainojos, ka izsakos tik lakoniski, saka priekšstādātas, bet vai jums ir kāda, vai jūs dodat priekšroku vienai vai otrai metoģai? Jā, jā, pilnīgi noteikti. Bet tas gan ir mans personīgais viedoklis, un tam nav nekāda saistība ar SGAB. Es dodu priekšotu kongresa, ASV kongresa budžeta struktūru līdzvar, līdzvar rādītāju aprēķiniem. Tur šis rādītājs tiek aprēķināts neņemot vērā ciklu, tas līdz ar to ir daudz stabilāks un statistiskās metodas risks tad ir tāds, ka var nonākt pie procikliskiem izvērtējumiem. Bet nu tā ir tēma, par ko var runāt daudz un dikti, kam vajadzīgs būtu krietni plašākas debatas. Paldies, atvainojiet. Paldies, esmu pārliecināts, ka arī mūsu referents, kas strādā pie pārvaldības pārskatīšanas jautājumiem, būs interesēts šai lietā Varbūt viņš būs eh, gatavs ar jums sazināties un iepazīties ar jūsu darbu, ko esat veicis pie šī jautājuma. Nākamais runātājs ir Svens Gīgolds. Welcome, uh, uh, as well from our side. Mēs arī gribētu jūs sveikt no mūsu puses. Nils, uh, jāsaka, ka man patīk ne tikai somu drosme, bet arī somu uh, humors un tās Uh, valstis vai tādas tautas, kas ir drosmīgas, uh, tad tās nevienmēr ir daudzskaitlīgas. Mēs tagad skatāmies uz uh, dažādām atomstācijām un redzam, ka tur tiek tērēt daudz vairāk nekā sākotnēji vispār ir plānots, un tagad es nezinu, kā to sasaktīt ar iepriekš teikto par, par Somiju un Somiem. Uh, Un es tagad gribētu pāriet pie lietas. Mums ir diezgan stingri deficīta skaitļošanas noteikumi, mums ir arī diezgan stingri noteikumi, kā tiek kalkulēta parāda statistika. Uh, Un rezultāts ir tāds, ka dalībvalstis izgudro ļoti daudz dažādus veidus, kā noslēpt parādu un deficītu. Un pat Junker kungam ir arī sava versija. Tagad, ja jūs, viņš liek naudu savā investīciju fondā, tad to neuzskaita kā parādu un deficītu ja jūs uzņematies noteiktus riskus, izmantojat ēnu uzskaiti, tad tas netiek ieskaitīts kopējās summās. Man interesē jautājums, kādā veidā jūsu komiteja vai jūsu padome varētu mm, padarīt caurskatāmāk šīs metodas, kā tiek uzskaitīts parāds un deficīts, lai, lai būtu iekļauta arī cīņa pret ēnu uzskaiti un lai būtu arī šie te akti ārkārtas um, aktīvi vai saistības, lai tās būtu redzamāks, uh, par ko galu galā tautē ir jāmaksā, bet uh, tas ir tā kā pusdienas par brīvu, jums ir kaut kādas idejas šai sakarā. Paldies, Gīgald kungs! šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, bet tas atrodas ārpus ESGAP, ESGAP mandāta. Lai gan ESGAP ir, ir jāziņo arī par statistisko datu uzskaiti un darbu saskaņā ar ētikas kodeksu. Atbildot uz jūsu jautājumu, es gribētu atzīmēt, ka jūsu teiktais ir kaut kas ļoti nozīmīgs un noteikumi, kas mums ir, tie ietekmē arī valdību rīcību. Jūs uh, iegūstat tādu rezultātu, uh, kādu jūs mērat un vērtējat, un ko mēs uh, šeit redzam. Jūs runājat par šīm saistībām, pasīviem vai garantijām, kas nav tik eksplicīti, kas netiek izmērīts un, un netiek uzskaitīts kā deficīts, un jāsaka, ka šo te pozīciju uzskaita palielinās. Uh, bet no otras puses tiek ņemt vērā arī aktīvi, kas ir um, valdību rīcībā. E, tie, e, šie aktīvi mazina tīro parādu. E, šeit ir divas puses. Un um, ir ļoti svarīgi ir realistiski saprast, kā tad izskatās uh, valdību bilance. Eirostats ir spējīga organizācija. Nesen ir arī publicēts dokuments par tīro parādu, tur ir iekšā valdība aktīvi arī um, parādi šķērs griezumā. Bet, eh, kā jau es teicu, pašā sākumā šāda uzskaita ir ārpus ESKAP konsulijas padomas mandāta, bet eh, jautājums ļoti aktuāls. Paldies! Es neredzu nevienu runātāju no FDD grupas. Tā tas ir, jā. Barbara Kapel tālāk. Lūdzu. Jā. Lielas paldies, priekšsādētāji. Attiecībā uz um, ikgadē ziņojumu tiek uh, norādīts, ka trūks caurdzamības um, dalībvalstīs, un to jūs pieminējāt arī savā ievadrunā. Uh, Mans jautājums jums būtu šāds. Kādus pasākumus jūs, kā turpmākais eh, ESKA priekšsēdētājs, eh, noteiksiet, lai prakses eh, kodeksā noteiktie parametri attiecībās caurzmību un neatkarību nacionālajās statikas iestādēs varētu tikt labāk īstenoti? Un vispārēji, kādus stimulus varētu dot ESKAP dalību valstīm, lai varētu izvairīties no dubultošanās un lieka darba, lai varētu labāk izmantot esošos līdzekļus un modernizēt pašreizējo statistikas sistēmu. Un vēl papildu jautājums par datu un statistikas kontroli un par kontrolas pārvaldību. Šeit ir jānodrošina arī datu uh, pārbaudīšana, to atbilstība patiesībai. Līdz šim es kap neko tam līdzīgu nav darījusi. Vai šeit pastāv iespēja skatīties arī, vai dati atbilst patiesībai, un vai jūs veiktu šādas nejaušas pārbaudas, lai nodrošinātu šādas kontrols veikšanu? Thank you, Mrs. Kapel. Um... Uh, Paldies, Kapels kundze. ESCA uzdevums ir um, atklāti norādīt uz konkrētām problēmām, ziņot par šīm problēmām jums, šai komitejai, e, e, Eiropas parlamentam kopumā arī padomē. Šeit e, iespējas pētīt, kādas problēmas pastāv statistikas iestādēs. Jāsaka, ka šeit mums nav tādas kapacitātes. Eurostat ir tā organizācija, uz ko mēs paļaujamies. Ko mēs varam darīt no savas puses? Mēs varam ziņot, informēt jūs un padomi par Eurostata konstatējumiem, kas ir um, atklāts arī kolģiālajos pārskatos attiecībā uz ētikas kodu ievērošanu. Tas ir tas, ko mēs varam darīt Kā jau es teicu agrāk, mēs eh, strādājam ar eh, tādām nemateriālām tiesību normām, mēs nestrādājam ar tiesiski saistošo ētikas vai prakses kodeksu, un tāpēc eh, vēl jo svarīgāk ir izmantot publicitātes rīku, lai publiskotu gan atzinumus, gan ziņojumus, tādā veidā publiskojot mūsu konstatējumus Un um, tādā veidā uh, politiķi mērķi tiek uh, tā kā vērsti uz atbildīgu rīcību statistikas uh, jomā. Tas ir galvenais uzdevums. Es kā padome nav policeiska organizācija, tur nav ne kapacitātes, ne arī tiesības kaut ko mainīt. Situācijā ir uzdevums tikai informēt par problēmām, kas tiek konstatēts, sniedot šo informāciju gan jums, gan padomei. Paldies Hatimaki kungam, paldies kolēģiem par jautājumiem. Tagad mums būs inkāmera ļoti īsa diskusija. Mēs eh, runāsim par to, ko dzirdējām šajā uzklausīšanā, ņemot vērā to, ka rīt no rīta mums ir jābalso par šo kandidātu. Vēlreiz, Hedemākie kungs, jums liels paldies par to, ka jūs bijāt pie mums šodien. Paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem. All... Uh, Man tagad ir jāaicina visus, kas nepiedara pie inkamera grupas. Tikai, e, tikai asistenti, deputāti, e, viss pārējais personāls lūdzu atstājiet šo sāli.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 Okay, we can start. I propose to. Jā, mēs esam gatavi sākt šo darba daļu. Es piedāvāju eh, veikt ļoti īsu tādu viedokļu apmaiņu. Es došu vārdu koordinatoriem vai arī politisko grupu